Mes chers collègues. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Nous avions prévu. Šopēcpusdien darba kārtība šķiet ir stipri atvieglota, jo no rīta esam ļoti labi un intensīvi pastrādājuši un izsmēluši ļoti daudz darba kārtības punktus. No 2012. līdz 14. notika koordinātora sēde, kurā mēs turpinājām debatas par 2012. gada budžetu. Runājām gan par citu iestāžu budžetu, proti par parlamenta budžetu. Koordinātori ņēma vērā to ļoti interesanto un daudzpusējo viedokļu apmaiņu, kas bija šeit komitejas eh, sēdē pirms pusdienlaika. Un tāpat koordinātori runāja arī par komisijas budžetu. Tagad es gribētu dot vārdu Franceskai Balzāni. Viņa īsi pastāstīs, kādus secinājumus mēs varam izdarīt no šorīt teiktā koordinātoru sēdē. Pēc tam, ja vēlēsies izteikties citi kolēģi, tad labprāt viņiem ļaušu to darīt. Ja citi nevēlēsies izteikties, tad e, sēde nebūs ilga. Finanšu regulas referents šobrīd nav mūsu vidū. Mēs redzēsim, vai viņš ieradīsies vai neieradīsies, un ja neieradīsies, tad mēs nerunāsim par šo jautājumu. Balsojums par finanšu regulu paredzēts pirmdien. Godmaņa kungs, vai jūs gribat izteikties? Donc, euh, Frančiska. Dod vārdu Frančiskai. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs priekšsēdētāji tikko teicāt, koordinatoriem bija ļoti gara tikšanās, garas debatas. Ir vēl trīs neatrisināti jautājumi pēc būtības. Pirmkārt, ir ļoti svarīgs aspekts, kāda ir attiecības starp ITER finansējumu un mūsu budžeta procedūru. Mans viedoklis ir tāds. Un šo viedokli lielā mērā atbalstīja arī citi koordinātori, kas piedalījās šajā pirmajā apspriedē. Tātad šis viedoklis ir tāds, ka mums ir stingri jānosaka prioritāte izvairīties no ilgtermiņa sarežģījumiem un iejaukšanās, kas e, varētu rasties, ja mēs nepareiz risinātu šo sarežģīto ITER jautājumu, kas ir ļoti politisks un delikāts. Ja mēs vēlamies mūsu budžetā iespiest arī ITER finansējumu, tad mēs varētu ieslīgt galīgā strupceļā, strupceļā veidojot zinātnes prioritātes 2020. gadam. 750 miljoni ir nepieciešami ITER projektam un vairāki simti miljoni citām prioritātēm. Tātad tas būtu absolūti nelīdzsvarots piegājiens. ITER ir ļoti būtisks projekts, taču pēc savas būtības un formas mēs to nevaram iekļaut šajā budžetā. Tas ietekmēs 2012. gada budžetu jebkurā gadījumā. Ja mēs runāsim par šīm lietām kopā, tad mēs zaudētu ideju par ļoti stingru atbildīgu budžetu jo šī te budžeta pozīcija 750 miljonu eiro apjomā varētu beigās izrādīties kā vienīgais redzamais aizberga, redzamā aizberga daļa. Līdz ar to rodas pirmais jautājums, vai mēs ieguldīsim politiskas, politiskas pūles, lai ITER finansējums tiktu apstiprināts pēc tam, kad būsim vienojušies par budžetu, kā mēs to iesakām. Tālāk ir divi ārkārtīgas, divas svarīgas kategorijas, 2A un 4. Gan politiskās grupas, gan deputāti, gan komitejas ir iesnieguši grozījumus, kas uh, e, ir, rada mums negatīvu rezervu 350 miljoni uh, otrajā kategorijā un 600 miljoni ceturtajā kategorijā. Ir jā, jāpieliek pūles, lai mēs izvēlētos prioritātes šajās kategorijās. Ceturtā kategorija ir īpaši sarežģīta, jo jau budžeta provizoriskajā tāmē bija 153 miljonu deficīts ja mēs ņemam vērā komisijas labojumu vēstuli par vidusjūras valstīm, tad vēl lielāks ir šis budžeta deficīts. Un, ja mēs pieprasīsim vēl papildus finansējumu, tad situācija pasliktināsies. Tātad ceturtā kategorija mums šobrīd sagādā lielas problēmas. Mums ir jāpieturas pie tā mandāta, kas mums ir piešķirts trialogam, proti jāfinansē vidusjūras valstis un jāparādz ir sākotnējā tāmē paredzētie līdzekļi un jāatrod papildus līdzekļi Palestīnai. Tas jau tā būs ļoti sarežģīti. Tālāk ir jautājums par maksājumiem. Tas ir strateģisks jautājums, bet arī jautājums ļoti liela apjoma jautājums. maksājumu daļa varbūt nav tā galvenā, saistību daļa ir pati galvenā. Bet maksājumi ir tā daļa, kas mums ir šobrīd jārespektē, tie ir vakardienas saistības. Trialoga mandāts nosaka, ka provizoriskā budžeta tām jāuzskata par absolūto minimumu. Mēs neatkāpsimies no tā. Komisijas teksta piedāvātais minimums arī ir jāuzskata par absolūto minimumu kategorijas, kas ir ļoti lielas. 1B, piemēram, ir ļoti liela kategorija. Maksājumu sadaļā sarunas būs ļoti sarežģītas. Jo es domāju, ka mūsu definētais mandāts ir ļoti labs izējas punkts. Šie dažādie scenāriji, ko es jums piedāvāju, ir tikai darba hipotēzes ir saņemta ļoti daudz grozījumu no deputātiem, komitejām, politiskajām grupām. Šie grozījumi neapšaubām ir ļoti bagāts izējumateriāls līdzsvarota rezultātu saņemšanai dažādās kategorijās, arī viss tajās delikātākajās. Es ļoti, ļoti ceru, ka grupas un komitejas deputāti nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, kas palīdzēs šo te budžeta līdzsvaru panākt plenārsēdē mēs eh, definējām savu mandātu budžeta sarunās. Mums ir nepieciešams raidīt ar šo budžetu ļoti spēcīgu signālu par savām prioritātēm. Es ļoti bieži esmu teikusi, ka šīs ir galvenās stratēģijas 2020 eh, stra eh, prioritātes. Giovanni Lavija, nākamais runātājs. Grazie, prezidente. E, sembra... Paldies, priekšsēdētāji. No referentes teiktā daudz ko var saprast. Es esmu ļoti pateicīgs viņai par lielo ieguldīto darbu, ko viņa jau ir ieguldījusi un ko turpina ieguldīt šajās sarunās. No viņas teiktā šķiet pavisam skaidrs, ka atsevišķas kategorijas ir jāizskata atsevišķi, par dažām tēmām jārunā atsevišķi. Piemēram, Balzānī kundze runāja par ITER projektu finansējumu. Piekrītu, ka šo projektu nevar izskatīt, izskatot budžetu. Budžetu mēs esam paredzējuši samazināt. Tas ir saistīts ar ikgada pārskatu dokumentu noslēgšanu lauksaimniecībai. Es, protams, saprotu, cik svarīgs ir ITER projekts. Taču, manuprāt, ir skaidrs, ka mums ir jārod risinājums kaut kur citur ārpus budžeta šim te ITERam. Es domāju, kategorijā 1A ir jādomā vēl par kādu tēmu. Tā ir prioritāte, par ko esam ļoti cīnījušies šeit parlamentā. Un proti Eiropas ekonomikas izvešanu no krīzes un mūsu konkurētspējas stiprināšanu. Mums jāņem vērā ekonomiskie apstākļi, un tādēļ es domāju, ka mēs nedrīkstam samazināt septīto zinātnes pētniecības ietveru programmu. Zinātni ir jāstiprina jo šajā te budžeta sadaļā ir līnijas, kuras mēs varam labi ieviest. Šeit mēs nonākam pie tām problēmām, ko pieminēja referente. Proti ir ļoti maza rezerve, ļoti maza ma marža šajā te kategorijā 1A. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāizdara izvēle. Proti, ir jāizvēlas tās prioritātes, kuras parlaments vēlas atbalstīt, investējot līdzekļus. Mums vienmēr jābūt realistiskiem savā pieejā budžetam. Krīzes apstākļos šis realisms nozīmē, ka mēs manevrējam noteiktā finanšu ietvarā. Šiem resursiem jābūt tādiem, kas ir savietojami ar vispārējo nostāju. Domāju, ka šajā jautājumā mums nepieciešams vēl papildus debatas. Viss tas, ko esam saņēmuši no komiteju grozījumiem, rada iespēju mums nevajadzīgi uzpūst budžeta izdevumu daļu tieši šajā kategorijā 1A. Tas nebūs praktiski iespējams visus šos grozījumus ņemt vērā. Otra tēma ir tieši saistīta ar ceturto kategoriju. Jau agrāk esam pārsnieguši izdevumu griestus 4. kategorijā, mums bija jālieto elastības instrumenti, elastības budžets. Šajā kategorijā jau komisijas sākotnējais provizoriskais budžets bija diezgan liels. Aplūkojot ceturto kategoriju un to, ko par to ir teikušas atbildīgās komitejas tad mēs redzam, ka atkal šos te griestus varētu pārsniegt. Deve un afet komitejas ir iesniegušas grozījumus, kas būtu ļoti rūpīgi jāpārskata un jāizvēlas prioritātes. Vidusjūras prioritāte ir minēta jau komisijas iesniegtajā grozījuma vēstulē numur viens. Tā nav vienīgā prioritāte. Ir arī citas, kas konkrētām komitejām būtu jādefinē. Manuprāt, Tieši šajā virzienā mums jādomā. Maksājumu jautājums, kā jau es teicu, ir svarīgs, bet arī ļoti sarežģīts temats šajā krīzes laikā. Samierināšanās procedūras gaitā tiks izskatīts iespējas samazināt maksājumus. Ja skatāmies uz kategoriju 1B, ir vesela virkni programmu, kur īstenošana pienāks beigām. Ir nepieciešamas maksājuma apropriācijas, kas ir pietiekami liels, lai šīs programmas varētu turpināt savu darbu. Es uzskatu, ka atsevišķu budžeta pozīciju līniju atkal, atkārtot ieviešana šajā budžetā, jo tās ir svītrotas šobrīd, un to prasa atsevišķu komitejas, šādi atkārtot ieviešana būs neizbēgama. Otrā kategorija. Es domāju, ka daudzus, gandrīz vai visas politiskās grupas uzskata to par ļoti svarīgu kategoriju Šeit runa ir piemēram par fondu nabadzīgajiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka šeit pastāv problēma ar juridiskā pamata trūkumu. Samierināšanās procedūra ir īstais brīdis, lai mēs aicinātu aktualizēt sistēmu, tā lai Eiropa varētu Eiropiešiem sūtīt pozitīvu un ļoti nepārprotamu signālu krīzes apstākļos ir aizvien vairāk cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība Eiropā. Un nevar pieļaut situāciju, kad Eiropa saka, samazināsim šo fondu nabadzīgiem cilvēkiem. Tā noteikti ir prioritāte. Paldies, Godmaņa kungs, lūdzu. It is microphone, yeah. Mm -hmm. uh, may, may, may, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu minēt trīs lietas. Pirmās divas ir ļoti īsas un trešā nedaudz garāka. Pirmais komentārs par padomas attieksmi pret septīto zinātnes veidniecības ietveru programmu. Komisija ir pie, paredzējusi par 13% palielināt maksājumus un saistības par 17%. Tas ir būtisks pieaugums. Padome ir samazinājusi maksājumus par 7,5% un saistības par 6,7%. Tātad padome ir par pusi samazinājusi septītās ietver programmas izaugsmes. Runāju ar kolēģiem, kuriem ir sakari ar zinātnes ģenerāldirektorātu, un viņi saka, ka nesot tāds gadījums, ka līdzekļi nav apgūti. Levandovska kungs kādreiz teica, ka nav tāda doma, uh, tik lielu pieaugumu paredzēt tādēļ, ka neapgūst šos līdzekļus? Research ģenerāla direktorāts saka, ka nesot problēma ar resursu apguvi, līdz ar to ir pretruna, ka ir līdzekļu tik maz, bet apguvi ir labi. Otrais komentārs - lauksaimniecība. Nav skaidrs, kāpēc par pusi ir samazināts budžeta pieaugums. Šis pieaugums jau tāpat bija mazs. Maksājuma pieaugums bija 3%. Šobrīd mēs eh, esam tā procesa beigās, kad jaunās dalībvalsts sāks saņemt lielākus atbalstu maksājumus. Padome samazina šo te pieaugumu. Tas ir mazliet mazāks nekā 500 miljoni. Kāpēc? es nesaprotu, kāpēc tagad iespējams ir kaut kādas rezerves, kuras mēs varēsim izmantot, lai veiktu šos te tiešos maksājumus. Trešais komentārs, ko gribu teikt, ir daudz garāks. Nu, nedaudz garāks, varbūt nedaudz īsāk garāks. Man ir jaunākie dati, 13. septembra dati par kohēzijas līdzekļu apguvi 27 dalību valstīs. Šie dati ir pavisam svaigi, tikai nedēļu veci. Ja mēs paskatāmies uz to, kas tiek piedāvāts kohēzijas fondu kategorijā, tad mēs redzam divas atšķirīgas lietas. Pirmkārt, pat Eiropas komisija, nemaz jau nerunājot par padomu, plāno samazināt maksājumus ļoti būtiskā apjomā. Šogad jau šie samaksā, šo, šogad tie maksājumi būs mazāk nekā iepriekšējā gadā. Maksājumi šogad jau bija par 3% mazāk nekā iepriekšējā gadā ar reģionālās attīstības dimensijai kohēzijas fondos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valsts, kas ir tiesīgas saņemt šos līdzekļus, ir, lielākoties ir vecās dalība valsts. Jaunās valsts parasti pamatojas strādā, pamatojoties konverģences bāzes Komisija neuzskata, ka šīs jaunās valstis būs gatavas absorbēt un apgūt piedāvātos fondus šogad. Bez tam padome vēl vairāk ir samazinājusi maksājumu sadaļu salīdzinot ar komisiju. Šis samazinājums ir viens miljards praktiski. Tas ir ļoti nopietni. Maksa tika paredzēts 6,3% pieaugums, bet padome piedāvā 3% samazinājumu. Ja mēs skatāmies uz to, kāds ir budžeta izpildes rezultāts uz 14. jūniju, kas ir pirms trim mēnešiem, mēs redzam rezultāts par šī gada pirmo pusgadu. Tur mēs redzam, ka reģionālās attīstības fonda, es atvainojos, saka runātājs, runāt par sociālo fondu. Vai tā ir taisnība, ka reģionālās konkurētspējas dimensijas līdzekļi tiek apgūti tikai par 14%, bet konverģences dimensija tiek izpildīta par 44%? Sociālā fonda dati rāda, ka 6 mēnešu laikā tās valstis, kas strādā ar sociālo fondu reģionālās attīstības dimensijā, strādā lēni un neapgūst līdzekļus. Un tādēļ komisijas budžets paredz, ka šīs valsts nevarēs saņemt līdzekļus arī nākamgad, nevarēs panākt citas valsts. Pagājuši gadu e, šis musturs bija līdzīgs, proti līdzīgas bija problēmas ar budžetu apgūt, tikai 13% tika apgūt. Ja mēs skatāmies turpretīm uz reģionālās attīstības fondu, tur ir citi skaitļi - konverģenci Konverģences valsts apgūst budžetu par 37%, reģionālās attīstības fonds tiek izmantots par 31%. Atšķirība ir ļoti maza. Ja padome atņem vēl vienu miljārdu eiro no reģionu konkurētspējas budžeta līnijas, es nezinu, kāpēc viņi to dara, uz kādu pamatu viņi to dara, pamatoties uz kādiem datiem. Un pēdējais, ja mēs skatāmies uz šiem skaitļiem, es zinu, ka būs citi priekšlikumi arī. Uh, Es neieslīgšu detaļās. Jautājums ir tikai viens. Ja mēs mēģinam analizēt atšķirības starp fondu apguvi dalību valstīs, tad mēs redzam, ka atšķirības joprojām ir ļoti liels reģionālo fondu apguvē. Labākie ir, izpildītāji ir 3,5 reizes labāki nekā sliktākie. Diemžēl 41% dalībnieku uzrāda rezultātus, kas ir zem vidējā. Un ja mēs atdalām jaunās no vecajām dalību valstīm, tad redzam, ka situācija ir līdzīga. Dažas jaunās valstis, kas uzrāda sniegumu, kas 2,5 reizes sliktāks nekā labākās valsts, starp 15 vecajām dalību valstīm mēs redzam, ka atšķirība fonda apguvē ir pat trīs reizes. Jautājums tāds. Ir budžeta apguves problēmas, protams, bet man ir ļoti lielas bāžas, ja mēs izstrādāsim vienu kritēriju pilnīgi visiem, Jo mēs redzam, ka starp jaunajām un arī starp vecajām valstīm ir dažas valsts, kas ļoti labi apgūst budžeta līdzekļus. Nebūs viegli tās izdalīt. Piemēram, ja kāda valsts nebūs izpildījusi kaut kādus budžeta līdzekļus, tad atkal komisija un padomu teiks, mēs samazināsim šos līdzekļus un visu un nevienam tad netiks. Es biju reģionāls komitejas dalībnieks un DG Regio darbinieki saka, ka viņi ļoti labi darbojas un mēģina risināt dažādas problēmas. Krīzes apstākļos uh, reģionāla attīstības fonds ir viens no diviem uh, attīstības fondiem, ko var izmanto laukos zemes, zemes attīstībai. Lauka attīstības fonds ir otrs. Es gribētu papildus paskaidrojumus. Vai tiešām šāda rīcība ir pareiza šobrīd? Vai tiešām ir piemērots budžeta samazinājums pa horizontā pilnīgi visiem? Varbūt vajadzētu tomēr kaut kādā veidā diferencēt. Paldies. Paldies, godātais. Liels paldies, godātais kolēģi. Paldies par jūsu darbu, ka jūs pārbaudāt šo budžeta apguves apjomu, jo īpaši struktūra fonds un uh, kohēzijas fonds, tad tie ir ļoti svarīgi dati. Anna Jensen, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Bācānī kungam par viņa nopietnu un labo darbu. Uh, Bācānī kundzei, ka viņi tik labi ir uh, visu salikusi kopā. Es domāju, ka ITER ir jāpatur ārpus šīm diskusijām jau no paša sākuma. Tas ir svarīgs jautājums un tas atstās iespaidu uz 2012. gada budžetu. Un mana grupa e, iestājas par ITER projektu. Mēs neesam pret to, mēs vēlamies, lai tas tiek īstenots taču ne uz septītās pamatprogrammas rēķina. Līdz ar to līdzekļu nebūtu jāizmanto uh, pētniecībā un mums jārot. Uh, risinājums ārpus sarunām par budžetu. Mēs, protams, varam cerēt, ka būs pieejama līdzekļi no šogad no lauksaimniecības budžeta, ka tie tad tiks uh, pārnesti. Un runājot par citām jomām 1A kategorijā, mana grupa ir iesniegusi vairākus grozījumus, un tie ne tikai atgriežas pie projekta, bet arī pārsniedz to. Tas attiec uz jaunajām aģentūrām, finanšu sektora uzraudzības jomā. Mēs tiešām nopietni uzskatām, ka tās ir nepieciešams. Tas attiecas arī uz dažiem, dažām pētījuma pozīcijām. Ir daži dažas pozīcijas pētījuma jomā, kas nav tik veiksmīgi, citas ir labākas, un tas arī attiec uz enerģētiku, kas mums ir prioritāte. Taču tas nu nozīmē, ka mums eh, vajadzētu pārsniegt griestus, bet nu, vismaz mums tomēr ir jābūt stabilās pozīcijās savā sarunās. Un tad eh, vēl mums ir prioritātes, jo īpaši manā grupā attiecībā uz Palestīnu rast Palestīnai labu risinājumu. Kā mēs redzējām komisijas priekšlikumā, tai bija jāizmanto elastības instruments, un es tā saprotu, ka arī mums tas būs jādara. Runājot par lauksaimniecības budžetu, lauksaimniecības uh, budžetu padomjas Vistonā ir uh, samazinājusi uh, kontu. Nu, tas ir tiešām īpatnējs veids, kā risināt problēmu. Es gribētu zināt, kāpēc viņi tā rīkojās un kā viņi to panāca. Varbūt tāpēc, ka padomēji prātā ir tikai viens skaitlis, un tas skaitlis attiec uz maksājumiem. Un tāpēc padomis darbinieki tiešām nezinu, kā panākt reālu samazinājumus, jo tiešām ir grūti panākt šo skaitli, uz ko viņi mērķē. Bet man jāsaka, uh, ka samazinājumiem lauksaniecības jomā jābūt saprātīgākiem. Nu, tas, protams, ir grūti ņemot vērā pašreizējo lauksaniecības politiku ar vienreizējo kopīgo maksājumu. Līdz ar to ir grūti secināt, kādas būs vajadzības turpmākajā gadā. Protams, ir uh, šis fonds, ko pieminēja Lavija kungs, eh, fonds nabadzīgiem, tas vairs nav legāls. Eh, mana grupa šai ziņā ir dalītos viedokļos. Man šķiet pašai personīgi, ka Eiropas Savienībai tas būtu jāturpina. Es saprotu, ka nākošajā daudzgad finanšu schēmā ir arī darbs darām šai ziņā, bet skaidrs, ka sociālā politika ir jāīsteno, izmantojot lauksaimniecības politiku. Un mums nav šie milzīgie lauksaimniecības produktu, gaļas mm, krājumi, kā tas bija savulaik. Pašreizējā situācija ir atšķirīga, un, protams, ka tas nozīmē, ka pieejams ir mazāks līdzekļu apjoms. Godmaņa kungs minēja to jautājumu loku, kas saistīti ar 1B eh, Uh, izmantošana apguvi. Un te arī ir saīsinājumi no padomas, samazinājumi no padomas, ko tā vēlas uh, panākt skaitļi uh, maksājumus. Pacānī kundze minēja, ka, Pacānī kundze minēja, ka tas teksts, par kur vienojos pirms vasaras, tajā parlaments bija sacījis, ka tas nepieņem šādu veidu samazinājumu, taču man jāsaka, mana grupa pauda mazliet atšķirīgi viedokļi. Mēs vēlamies, lai pārpalikums no pagājušajā gada tiktu izmantots tā, ka mums būtu mazāks palielinājums. Ja padomu vēlas nelielu palielinājumu, tad kāpēc lai to neizmantot? Ja mēs nevaram izmantot pagājušā gada uh, paliel, mm, pārpalikumu, tad kāpēc mēs nevarētu izmantot nākošā gada pārpalikumu? Mums vienmēr sanāk pārpalikums. Uh, jo taču var, var arī piešķirt līdzekļu šiem fondiem, jo īpaši tas attiec uz struktūru fondiem, un to būtu vērts ņemt vērā. Mēs nevēlamies, lai kaut kāda valsts uh, neiegūtu to, val, to līdzekļu, ko tā ir pelnījusi. Taču tad, kad kāds projekts ir noslēdzies, tad jums ir tiesības saņemt šos līdzekļus. Un tad, ja nav pieejama pietiekama līdzekļa, tad padomēji vienkārši jānāk klajā ar jauniem līdzekļiem. Un tas vienkārši liecina par to, cik muļķīga ir šī padomas pieeja. Viņi vienkārši ir ieklemējušies uz vienu skaitli. Nu, tad ja viņi tiešām tā rīkos, tad lai viņi tā dara, taču ne uz pētniecības rēķinu, ne uz to programmu rēķinu, kas mums ir dārgas. Jā, līdzekļi tām ir jāsamazina, tad dalībvalstis vienalga ir tiesīgi saņemt šos līdzekļus. Un tās tos arī saņems. Taču mēs nedrīkstam šitā smieklīgā veidā risināt šo politiku. Es domāju, mums ir strikti jā, jāpa, jāpastāv uz savām 2020. gada prioritātēm. Paldies! Paldies, Ans Mulderkungs, lūdzu. Paldies! Izskatās, ka te izsakās tikai liberāļi, vai ne? Ā, ah, jā, jūs arī pēc manis labi. Few, uh, to... Man ir vēl pāris uh, lietas piebilstams uh, divu kolēģu sacītē. Pirmkārt, palielinājums maksājumos. Uh, Manā valstī ir izskanējis viedoklis, ka tas vienkārši ataino komisijas un Eiropas parlamentu bezatbildību jo palielinājums e, budžetā ir e, par 4% uz veco dalību valstu rēķinu, tādu kā Nīderlanda, piemēram. Jūs varat simtiem reižu skaidrot, ka tas ir iepriekšējo saistību rezultāts, e, jo tas jau agrāk tika pieņemts, bet nu, jūs ar šīm debatēm nekur tālu netiksiet nav pieļaujams, ka Eiropas Savienība nemaksā to, ko tā ir solījusi maksāt. Un tāds ir mans skatījums uz maksājumu budžetu. Runājot par saistību budžetu, viens no vājiem punktiem ir tas, ka mums ir pār par 200 miljārdu neizmantotie līdzekļi. Un kaut arī no juridiskā viedokļa tas ir nepieciešams, bet tomēr ir grūti paskaidrot, ka jums ir jāpalielina saistības, tā laikā, kad jums ir uh, neizmanto līdzekļi, kas ir četreiz lielāki par ikgada kohēzijas fondu budžetu. Tātad mēs varētu 10% no saistībām atlikt rezervē, vienkārši rezervē. Tas, Tas nenozīmē, ka mēs mūsu saistības tiešām izpildīsim, bet mēs atliekam rezervē. Un tad es gribētu saņemt skaidru analīzi, kā tas tā sanāk, ka šie neizmantotie budžeta līdzekļi ir tik plašā apjomā. Uh, komisija varētu sniegt savu informāciju, arī Gladmaņkungs mums sniedz zināms tāds, kāda ir uh, situācija, kāda ir uh, ar to Empress 2 un Empress 3 ar šiem noteikumiem sabiedrība sagaida, ka mēs nopietni paraugāmies, kādas būs saistības tuvākā gada laikā. Vai nu mēs uh, atceļam šo rezervu, vai arī mēs paredzam īpašu pasākumus, bet katrā ziņā mums ir kārtīgi jāizpētī šīs saistības. Jo, kā es to saprotu, ir grūti paskaidrot sabiedrībai, ka jums paliek pāri naudu un tomēr jūs gribat palielināt budžetu. Uh, Un tad jūs nevarat izmantot līdzekļus. Paldies, Vogan kungs, lūdzu. Yeah, uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, pirmā lieta, kas mums jāapjauš, ir, cik grūti būs vadīt šīs sarunas. Mēs zinām, ka padome vienojas par nu, 2, 0,2% palielinājumu bija dalībvalsts, kuras vispār arī tik tālu negribēja doties. Un bija dažas dalībvalsts, kas vienkārši eh, izmantoja šo kā savu politisko ieroci, lai kritizētu Eiropas parlamentu par šo skaitli. Un vēl es saprotu, ka padomu uzmanīgi raudzījās, eh, kāda ir eh, komisijas priekšlikumi neformālie priekšlikumi, jo dažas dalībvalstis apziņoja, paziņoja, ka, ka šis piedāvājums no komisijas ir ap 10%, lielāks par 10%. Tomēr, nestoties uz to, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam būt ambiciozi. Es uzskatu, ka mums jābūt ambicioziem saistībā ar uh, visādām budžeta pozīcijām, kas veicina nodarbinātību, tas attiec uz kohēzijas politikas struktūra fondiem, pētniecību, attīstību. Es domāju, visi šie fondi ir ļoti svarīgi un tie palīdz uh, veicināt nodarbinātību. Un es arī varu atbalstīt referents stratēģiju, uh, kā palielināt, piemēram, 1A kategorijā esošos līdzekļus. Es domāju, mums ir jā, jāiestājas par viens B kategoriju, un mums šeit ir runa par, lib, par politikas struktūru fondiem. Es domāju, mums ir jāapzīst, ka mm, nauda tiek izmantot tagad, kad programma tuvojas beigām, piemēram, Velsā. Uh, ast, par 80%, pār par 80% no šiem struktūra fendiem tika jau piešķirti, un dažos gadienos tas eh, jau ir izsmelts, un tāpēc būtu eh, liela kļūdas tagad eh, pielikt punktu šiem līdzekļiem. Ja mēs gribam kaut ko ietaupīt, tad, tad ne tā tas būtu darāms. Tad es arī atbalstu referenta viedokli saistībā ar ITER Mums ir jāsaka, ka uh, septītā pamatprogramma netiek tagad apspriest, bet vispār mēs esam gatavi uh, apspriest ar padomi, kā nodrošināt ITER finansējumu nākotnē. Un visbeidzot gribētu kaut ko sacīt par elastību. Kolēģi iespējams atceras, ka pagājušajā gadā mums bija plašas debatas strīdi ar padomi, kā nodrošināt elastību budžetā. Mēs te runājam par, kontiņu, par um, rezervi Bet ir arī citi elastības instrumenti, kā pats elastības instruments, kā tāds varbūt ir vērts to paskatīt. Tā mēs varam uh, varbūt nodrošināt plašāku elastības instrumentu. Tas mums sniegtu to elastību budžetā, kas ir nepieciešams varbūt padomu varētu paskatīties uh, uz pašu šo instrumentu kā tādu. Arī padomai būtu vērts to darīt. Un šo līnijas ieturēšu arī sarunās, kas mums norisināsies. Paldies, dārgais kolēģi, turpiniet priekšsēdētājs Gorans Ferms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Milzīgs paldies referente Šis priekšlikums ir ļoti interesants, ļoti labs. Ļoti labi, ka viņi nāca klajā ar vairākiem priekšlikiem, ne tikai ar vienu nostāju. Komisijā mums ir jāapspriež, kuru no piedāvātiem variantiem izvēlēties. Būtībā te ir ļoti līdzīga analīze starp, man, eh, starp mani un eh, citām grupām. Uh, Mēs visi iestājāmies par ļoti tādu selektīvu piestēju. Mēs saprotam, ka mēs visi nevaram palielināt, neviens te neaicināja nekādu milzīgu ietvaru pārskatīšanu ka mums jābūt realistiskiem saistībā ar elastības instrumentu. Mēs visi dodamies tajā pašā virzienā, mums ir tās pašas mm, prioritātes, viens A kategorija, četri kategorija Un jautājums ir par mūsu ambīcijiem. Vai mums jāpie, jāizvēlas tādas um, saprātīgākas, uh, saprātīgāk risinājumi, ko piedāvā referenti, vai tomēr jābūt ambiciozāk? Tā ir, tā ir pirmā atšķirība. Bet tad vēl arī varētu būt zināmas atšķirības budžeta pozīcijās prioritātēs, piemēram, mūža izglītība, pētniecība, palestība, Palestīna, kaimiņa attiecība politika un citas galvenās grupas. Es saprotu, ka mēs neesam viens no otra tālu. Tad kāds ir atšķirības? Mans ierosinājums būtu iestāties par uh, kategorijā 1A un, un 4 pieejamām ambiciozākam opcijām, opcijām, variantiem, jo tā ir politiska lieta. Uh, Mums ir jānodrošina plašāk līdzekļu, jo īpaši tad, kad ir runa par nodarbinātības politiku, kas ir ļoti svarīga Eiropas ekonomikai. Un mums ir jāparāda, ko mēs darām e- Eiropas budžeta labā. Tas ir svarīgi Eiropas Savienības iedzīvotāju nodarbinātībai. Tas ir e, mūsu izaugsmes un e, darba vietu nākotnes labad. Tas tā ir galvenā lieta. Un uh, tas pats attiec uz Palestīnu un kaimiņu attiecību politiku ceturtajā kategorijā. Un tad vēl ir arī taktiska lieta. Problēma ir tāda, ja mēs uh, sākam ar mazāk ambiciozo, ambiciozo variantu, tad pastāv risks, ka beigās mēs neko nedabūsim. Bet ja mēs tēmēsim augstu, tad beigās mēs vismaz kaut ko dabūsim. Tātad mums ir jāizvēlas pareizās sarunu vadīšanas taktikas. Tāpēc es iestājos par ambiciozāku, iesta, eh, ambiciozāku pieeju gan uz 1A, gan 4 kategoriju. Nu, par ITER tur nav daudz ko runāt, mēs par stratēģiju visumā vienojamies. Taču man ir jautājums komisijai un iespējams arī referentai. Tā kā mēs zinām, ka šis maksājuma jautājums ir ļoti svarīgs un ļoti jūtīgs darbi dalībvalstīm. valstīm Kā komisija ir paredzējusi risināt šo komisijas priekšlikumu? Dažu struktūru fondu maksājumus piešķirt uh, viss uh, neaizsargātākajām valstīm, tām valstīm, kas saņēmušas finanšu stabilizācijas programmu, un tāds ir priekšlikums no Barozo, un komisijas, tātad, ka mums ir jāpātrina šie maksājumi ap, apmēram 3 miljārdi eiro. Un tas attiec uz kohēzijas, reģionālas attīstības fondu un pat zivsaimniecības fondu. Uh, Un tad kā tas īsti tiks risināts, vai viņi ir paredzējuši eh, naklajā ar grozīmu vēstuli budžetam, kā tas reāli tiks eh, risināts? Jo tas ir svarīgi, jo tas vēl nāk klāt tiem maksājumiem, kas jau izpaužas budžeta projektē. Un turklāt mums ir gandrīz 3 miljardi vēl pa virstu 2012. gada budžetam. Tas jau vispār ir palielinājums par 2,5% visam budžetam. Tātad gaidu atbildi no komisijas par šo, uz šo jautājumu, e, lai varētu vienkārši saprast, ielikt to kopainā. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātais, vai komisijas varētu atbildēt šo jautājumu tūlīt pat? Direktora kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Kas attiecas uz priekšlikuma ietekmi? E, runa par to, ka mēs varētu palielināt līdzfinansēšanas likmes. Tāds ir priekšlikums. Šis priekšlikums ir paredzēts uh, izmantošanai brī, uz brīvprātīguma bāzes. Dalību valstis pašas var lemt vai izmantot šo iespēju. Dalību valstis var pieņemt lēmumu uh, vai izmantot šo iespēju vai nē un uh, cik lielu līdzekļu apjomu izmantot. Maksimālais efekts attiecībā uz um, Maksājumiem būs aptuveni 2,6 miljārdi 2012. gadā, atkarībā no dalību valstu pieprasījumā. Pašlaik komisija uzskata, ka nav vērts tagad jau pieprasīt papildu uh, maksājumus, jo nav apstiprināts, vai tie būs nepieciešami vai nē, vai tie vispār materializēsies. Un uh, mums ir kopīga deklarācija par maksājumiem, ir īpaši par kategoriju 1B. Tur ir noteikts, ja tiešām būs nepieciešami papildu maksājumi, tad būs iespēja tos pieprasīt, grozot budžetu un palielinot maksājumu sadaļu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka Šī kopīgā deklarācija uh, var tikt pārbaudīta praksē, un mēs redzēsim vēl šogad, kā šī deklarācija tiek īstenota. Tālāk, kas attiecās uz kohēzijas un pētniecības politiku, uh, viss notiek atbilstoši plānam, līdzekļi tiek apgūti uh, vajadzīgajā apmērā, un komisija ir gatava izskatīt arī pieprasījumus pēc maksājumiem citās kategorijās. Būs priekšlikumi arī pielāgošanai, ja būs nepieciešams, tad komisija lūkosies, vai maksājuma apropriācijas šogad ir pietiekošas vai nē. Geran, jā, es gribu tikai ļoti īsi reaģēt. Vispirms šī kopīgā deklarācija eh, būtībā nav īpaši veiksmīgs instruments. Līdz šim tādas nav veiksmīgi darbojušas. Un es neesmu pārliecināts, ka ar to ir nodrošināts, ka mēs tiešām varēsim piedāvāt vajadzīgos maksājumus. Tas ir diezgan vājš instruments. Ja mēs tiešām vēlamies iespēju piedāvāt līdz 2,5 miljārdiem vai mairā, vairāk papildu uh, maksājumu, tad tas taču ir ļoti svarīgs politisks jautājums. Uh, mums ir uh, nepieciešams piedāvāt maksājumus Grieķijai, Portugālei, Īrijai, bet uh, pašlaik neizklausās, it kā komisija būtu tiešām nodrošinājusi šo politisko lēmumu, uh, gadājot par vajadzīgajiem maksājumiem. Es uzskatu, ka risinājums pašlaik ir tiešām ļoti vājš. Paldies, vēl uzdošu vienu jautājumu no savas puses. Ir labi pātrināt šos maksājumus, taču ja mēs gūstam eh, panākums. Tātad pirmos sešos mēnešos šajā, šajās valstīs vairosies pirktspēja. Nu, tad mums būs jāpieliek kaut kāds punkts. Es nevisai paļaujos uz to, ka mums izdosies eh, projekts vadīt tik labi, ka mēs panāksim vēlamie rezultāti. Göranam ir taisnība, kad viņš saka, ka mēs, ka tātad mūs visus ļoti interesēja Barozo komisijas priekšstādātāja priekšlikums, viņam bija labas idejas, viņš nāca īstajā brīdī, taču ja mēs tiešām gribam nodrošināt labu turpinājumu, tad tas ir jādara izmantojot citu formulu, nevis šo te kopīgo vēstuli. Pagājušajā gadā mums tā bija, un no tā īpaši jēgas nebija. Vai god man kungs, ko grib sacīt? Ļoti īsi, priekšsādātāji. Reģionālajā komitejā mēs runājām ar komisāru Hānu un kolēģi. Uh, Grieķijas deputāti un kolēģi no citām valstīm uzdeva tieši šos jautājumus uh, komisāram, kas ir atbildīgs par reģionālo politiku. Viņi gribēja zināt, vai ir iespējams saņemt naudu bez līdzfinansējuma tagad. Atbilde bija ļoti austriska. Proti, nu jā, tad jums jālūkojas pēc citiem projektiem, jo mēs nedosim jums papildu naudu. Ja jūs tiešām vēlaties ātros maksājumus bez līdzfinansējuma, tad jums jāpārstruktūrē visi savi projekti. Tas būtu ļoti problemātiski un pat bīstami. Bet bīstami pateikt, ka būs 2 līdz 3 miljārdi uh, Eh, kas tiks piedāvāti maksājumiem. Bet, ja tas paliek līdzfinansējuma procedūrā, eh, tad eh, paskatieties, budžeta iestādēm visās valstīs, kas vēlēsies šos maksājumus, būs jānodrošina, ka tās nodrošinās līdzfinansējumu. Un uh, mums atkal būs eh, neizmaksātas saistības 3 miljārdu apjomā. Tas viss izklausās ļoti ambiciozi, bet es domāju, no fiskālās disciplīnas skata punkta tas ir ļoti bīstami. Paldies jums! Man šķiet, ka esam ļoti interesanti viedokļu apmaiņu veikuši. Vēl gribu piebilst tikai divas lietas par ITER. Mēs esam runājuši ar koordinatoriem arī šodien par šo jautājumu. Šeit jāsaprot, ka ir divas atšķirīgas lietas. ir problēma ar skaitļiem, kurus mēs ierakstīsim parastajā finansējumā, ITER programmas paredzētajā finansējumā 2012. gadam. Mums ir jāizlēmi, ko mēs iekļausim 2012. gada budžetā attiecībā uz ITER. Taču bez tam joprojām neatrisināts ir priekšlikums reformēt daudzgadu finanšu schēmu patreizējam laika periodam. Šo priekšlikumu ir iesniegusi Eiropas komisija, un šajā priekšlikumā ir arī papildus izmaksas ITER. Jūs atceraties, ka tā bija daļa no sarunu pakotnes pagājušā gada beigās, un par šo tēmu mēs nespējam vienoties. Pastāv iespēja, ka šī tēma atgriezīsies atkal sarunu lokā šī gada rudenī. Polijas prezidentūras politiskais mērķis ir mēģināt izstrādāt jaunu padomus nostāju par to, kā tiks finansēti šie te papildus nepieciešamie līdzekļi 1,3 miljārdi eiro apjomā. Mēs esam brīdinājuši padomi par tiem riskiem, kas saistās ar šādu te debašu sajaukšanu, kad šogad mēs runātu par nākamā gada budžetu un tajā pat laikā runāt arī par ITER finansējumu kopā. Mēs nedrīkstam jaukt šīs lietas. Abas šīs lietas ir svarīgas, bet tās ir jāskata atšķirīgi. Grupas pārstāvjot to atgādināja zaļie ir pret to pārējais politiskās grupas atbalsta šādu pieeju. Mēs vēlamies izvairīties no problēmām sarunās, ja tiktu risināt šie jautājumi vienlaikus. To es šeit varu publiski pateikt arī komisijas zināšanai un padomas zināšanai. Esiet lūdzu tik lepni un nenostādies mūs tādās situācijās, ka pirmajā uh, samierināšanās sēdē 8. novembrī mums jārunā gan par ITER papildu finansējumu, gan par 2012. gadu budžetu. Tad mums būs domu sadursme un mēs neatradīsim risinājumu. Lūdzu, esiet tik lepni, piedāvājiet mums tādu kalendāru, kurā ir paredzēts divas atsevišķas sarunas par katru tēmu atsevišķi. Un pēdējais Es uh, runāšu referentes vārdā, gribētu aicināt visus komitejas deputātus palīdzēt viņai. Mēģiniet prioritizēt savus grozījumus, mēģiniet tos negatīvā veidā ranžēt, proti no vismazāk svarīgā uz svarīgāko. Pirms vairākām nedēļām bija sēde, kurā piedalījās dažādu komiteju pārstāvu, kas nodarbojas ar budžetu Ir ļoti daudz priekšlikumu, kas kopumā piedāvā budžetā ieviest komisijas eh, bu, sākotnēju budžetu projekta piedāvātos skaitļus. Ja mēs nevēlamies pārsniegt sliekšņus kategorijā 1A un 4, ja mēs nevēlamies pārāk instrumentalizēt elastības instrumentu, tad mums ir nepieciešams arī runāt, kas ir negatīvās prioritātes. Piemēram, runāt par jūsu grozījumiem, jums jāsaka, es gribētu vairāk naudas piešķirt Palestīnai vai vēl kaut kam, bet esmu ar mieru piekāpties kādās citās budžeta līnijās un posteņos, jo mums nav bezgalīgi daudz naudas, ir nepieciešams sākt domāt par to. Referents kundze, vai jūs gribat izteikt noslēgumu vārdu? Veramente una parola. Grazie per tutti gli interventi. Jā, ļoti īsi. Liels paldies visiem uh, par komentāriem. Es domāju, ka tagad mums tiešām ir notikusi ļoti padziļināta, ļoti efektīva diskusija. Un, kā jūs jau teicāt, priekšsādātāji gaidīšu negatīvās prioritātes, lai var pabeigt darbu pie pirmās A un ceturtās kategorijas. Sirsnīgs paldies! Man šķiet, līdz ar to esam izsmēluši darba kārtību šai dienai. Voilà. Euh, donc, ma, Inge Gressle ne peut pas être là. Ingeborga Grēsla nevarēja ierasties šīs pēcpusdienas sēdē, tādēļ mēs neizskatīsim viņas ziņojumus. Šodien sēdi beigsim, bet tiksimies Strasbūrā pirmdien, pulksten 19.00. Un tad mums būs ļoti garš balsošanas sēns, divas ar pus stundas. Lūdzu, paņemiet līdzi sviestmaizus, ūdeni un noteikti arī balsošanas kartes. Un nāciet noteikti labā garstāvoklī, jo divi ar pus stundas mums vajadzēs balsot par finanšu regulu. Pirms tam gan es no, no